Madame le Président, Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Labrīt, dāmas un kungi. Sāksim plenārsēdes darbu. Es sākšu ar nelielu paziņojumu. Vakar Eiropas parlaments nolēma šo pēcpusdienu grozīt darba kārtību, iekļaujot tajā stāvokli Eiropa padomas sarunās par ekonomikas krīzi bija paziņots padomas un komisijas paziņojums, un pēc tam politisko grupu pārstāvju uzstāšanās padomu un komisija mūs ir informējuši, ka nevar ierasties uz šīm debatēm. Esam sazinājušies ar visām politiskajām grupām, un mums ir priekšlikums saskaņā ar reglamentu 140. punkta otro paragrafu grozīt šo darba kārtības punktu un iekļaut šo pēcpusdienu darba kārtībā Eiropas parlamenta prezidenta paziņojumu par stāvokli Eiropadomu sarunais par kri ekonomisko krīzi. Un pēc tam būs politisko grupu pārstāvju uzstāšanās. Vai ir kādi vērojumi un komentāri par šo grozījumu? Ja nav, tad uzskatīsim šo grozījumu par pieņemtu. Un pāriesim pie mutiskajiem jautājumiem, ko uzdodam padomē un komisijai par Eiropas pusgadu 2011. gadā un par pirmo pieredzi, par pirmajiem secinājumiem. Pirmā runātāja eh, būs viena no jautājuma autoriem Šārona Bolsa. Divas minūtes ar puslūdzu jūs rīcībā. Right, that's, that's sorry. Uh. uh, thank you. Uh... Paldies. Eiropas pusgads ir uh, ļoti būtisks ekonomiskās pārvaldības jaunievedums, kas sinhronizē daudzpusējo pāraudzību fiskālajā un monetārajā dimensijā, attiecībā uz stabilitātes un izaugsmas paktu un arī mērķiem, kas sasniedzam Eiropas 2020. gadu programmā, nacionālajās programmās. Uh, Pirmajā kārtā tika izdotas komisijas jūnijā pieņemtās rekomendācijas ar mērķi sniegt vadlīnijas dalību valstīm gan fiskālo, gan struktūrālo mērķu veidā. Šīs rekomendācijas padomu pieņēma jūlijā pēc tam, ka tika ieviestas izmaiņas. Parlame, saistībā ar parlamentu lomu savienības līmenī nodrošināt maksimālu pārredzamību un atbildību Eiropas parlaments vēlas veicināt apspriešanos par šiem ieteikumiem, kā arī vispārīgu apspriešanos par pirmā Eiropas pusgada rezultātiem kopumā. Viss šie jautājumi ir ļoti būtiski. Vai komisija un padomu uzskata, ka Eiropas pusgads piepildījusi to liktās fiskālās un makroekonomikas politikas koordinēšanas jomā, vai padomu uzskata, ka izdarītie grozījumi rekomendācijās, kas tika veikti jūnijā un jūlijā, tika izdarīti pietiekami caurskatāmi. Un, protams, padomē ir tiesības izmainīt rekomendācijas, bet uh, Tas ir arī saistīts ar uh, Eiropas parlamentu jauno lomu garantēt caurskatāmību un pārskatām atbildību, un tāpēc mēs uzdodam jautājumus, kādēļ zināms izmaiņas tika ieviestas. Komiteja plāno organizēt detalizētu uzklausīšanu tieši attiecībā uz šo jautājumu, tas notiks 7. novembrī, un uh, uz šo uzklausīšanu ir uzaicināts arī padomu un komisija. Uh, Vēl citi jautājumi, kurus parlaments uzdot, ir saistīti ar mijiedarbības starp dažādiem instrumentiem, nacionālajām reformu programmām, kas ir eh, nav juridiski saistošas, un eh, stabilitātes un konverģences programmām, kas ir juridiski saistošas. Un eh, mēs gribam zināt, kā dalība valsts ir savas saistības izpildījušas. Tas viss ir ļoti būtiski, lai uh, īstenotu būtisku uzlabot ekonomisko pārvaldību, kas Eiropai ir nepieciešama pašreizējos krīzes apstākļos. Paldies! Paldies Balsas kundzei. Tagad došu jautājumu otrai jautājumu autorei Pervanšai Beresē. Divas ar pus minūtes arī jūs rīcībā. Paldies priekšsēdātājs kundze, godātais padoms priekšsēdātāja komisāra kungs. Eiropas parlaments uzdod šo mutisko jautājumu, jo mēs vēlamies iesaistīties debatēs, kas mūsuprāt ir ļoti būtiskas. Komisija ir uzņēmusies iniciatīvu uzsākt šo te pasākumu ieviest Eiropas pusgadu, un pamata ideja bija tāda, ka ekonomiskajā pārvaldībā ir nepieciešamas vairāk eiropeiskas vadlīnijas uz priekšu tā ir, tas ir mūsu ieguldījums tā saucamajā ekonomiskā pārvaldības uzlabošanā. Mums kā parlamentam e, šķiet ļoti svarīgi, lai būtu arī ne tikai ekonomiskā pārvaldība, bet arī ekonomisks parlaments. Un tādēļ mēs uzdodam šo jautājumu par demokrātisko leģitimitāti Eiropas pusgadam. Uh, kā izvērst demokrātiskas debates par šo pusgadu un par to, kā tas darbojas. Jautājums ir par politiskām debatēm, par ekonomisko politiku vadlīniju. Tas ir pamatu pamats visām demokrātiskām valstīm un struktūrām. Ja jūs paaugstināt ekonomisko vadlīniju veidošanas līmeni, tad nevar ignorēt demokrātisko debašu līmeni, kas notiek par šiem jautājumiem kam ir jānotiek Eiropas parlamentā, ko mēs gribam arī ieviest un par ko uzdodam jums jautājumus. Nākas konstatēt, ka pagājušo svētdienu Eiropā domē tika runāts par Eiropas pusgadu. Jūs to darījāt nekad vispār nepieminot Eiropas parlamentu nevienu reizi, un jāsaka, pat nesat pieminējuši arī dalību valstu parlamentus. Vai jums šķiet, ka tas ir pieņemami? Cik es saprotu, Eiropas komisija ir apņēmusies decembrī nākt klajā ar nākamajām izaugsmas prognozēm. Ļoti labi, bet kāpēc neesat par to diskutējuši ar mums? Kur ir demokrātiskās debatas par šādiem priekšlikumiem? Tad, kad jūs nāksiet klajā ar savu jauno priekšlikumu, tad uz ko jūs pamatosieties? Eh, kāds, bū, kāda būs esošā ekonomiskā cikla analīze, ko ņemsiet par pamatu? Un kā jūs integrēsiet stratēģiju Eiropa 2020 Eiropas pusgada analīzē? Šārona Balsa jau teica kaut ko tādu, ko es pilnībā viņai varu piekrist, un tāpat arī piekrīt viņai visos pārējos jautājumos šajā lietā. Mēs visi pieprasām pilnīgu pārskatāmību tajās pārmaiņās un grozījumos, ko padome ievieš komisijas vadlīnijās pēc sarunām ar dalību valstīm. Jo savādāk šim visam pasākumam nav nekādas jēgas un nav arī leģitimitātes. Tad, kad jūs pieņemat ikgadējās izaugsmes pārskats, tad kāda loma ir šim dokumentam? Vai tas tikai birokrātisks dokuments, ko jūs nosūtat Eiropas parlamentam, jeb tās ir patiesas vadlīnijas tālākai attīstībai? Es domāju, nevajag kavēties ilūzijās. Es gribu arī paskaidrojums par jauno paktu Eiroplus. Paldies! Paldies Beres kundzei, padomi pārstāvēs Dominika kungs. Dzień dobry, dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Labrīt, dāmas un kungi. Paldies priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties Balsas kundzei un Beres kundzei par uzdoto jautājumu. Es domāju, ka tā ir pirmā iespēja uh, ar jums dalīties mūsu vērtējumā par Eiropas pusgadu un tāpat arī izdarīt, zināms, secinājums, runājot par uh, šī procesa piemērošanu nākotnē. Es domāju, ka šeit sāk, mēs varam runāt par sākotnējo vērtējumu, jo Eiropas pusgads kā tāds vēl nav pabeigts un šis process nav beidzies. Tas tiks pabeigts, vismaz šis te pir, pirmais posms beigsies tad, kad valstu parlamenti pieņems budžetus. Un tieši tajā brīdī mēs varēsim izvērtēt, vai visa šī procedūra, kuru mēs uzsākām 2011. gada janvārī, ir nesusi pozitīvus rezultātus. Un vai ir kāda jauna vērtība, pievienotā vērtība Nacionālo parlamentu budžetos. Mēs gribētu uzzināt, vai pastāv lielāka sinerģija dalību valstu ekonomikās un vai ir labāka konverģence ar Eiropas Savienības prioritātēm. To mēs pagaidām vēl nezinām, jo process vēl turpinās. Tā kā pēc dažiem mēnešiem mēs varēsim izvērtēt, cik lielā mērā Eiropas pusgads ir bijis efektīvs. Taču mūsu pirmā pieredze liecina, ka šis process ir ļoti vēlams, un tas ir ļoti piemērots, un dalība valsts un to parlamenti šo procesu uztver ļoti nopietni. Tieši tikpat nopietni to uztver arī iesaistītās Eiropas Savienības institūcijas. Es gribētu jums atgādināt, godātie deputāti, kā šis process norisinās. Tātad tas sāks janvārī, tad, kad Eiropas komisija uh, prezentē savu ikgadējo izaugsmas analīzi un balstoties uz to ECOFIN februārī pieņem vispārējais vadlīnijas dalībvalstīm. Tad dalībvalstīm tiek dots laiks līdz aprīlim, lai tās varētu izstrādāt savus valsts reformu programmas, kā arī stabilitātes un izaugsmas paktus vai arī stabilitātes un konverģences programmas. Tas ir atkarībā no tā, kādā uh, posmā šīs valsts atrodas. Nu, tad tālāk komisija nāk klajā ar rekomendācijām, konsultējoties ar dalību valstīm. Pēc tam mēs saņemam viedokļus no dalību valstīm, un komisija nāk klajā ar savu nostāju attiecībā uz šīm, no, ar, uz šiem viedokļiem. Jūnijas ir tas laika posms, kad visas institūcijas un tāpat arī padome pieņem galī, galējās vadlīnijas. Un tā kā tas bija šogad, ECOFIN apstiprina šīs vadlīnijas, šogad tas bija 12. jūlijā. Kalendārais grafiks ir ļoti saspringts. Mēs jau esam saņēmuši ierosinājumus un izdarījuši secinājumus attiecībā uz nākotni, lai šo procesu uzlabotu, bet es gribētu jums pateikt, ka Eiropas semestra novērtējums ir jāveic ņemot vērā divus aspektus. Pirmkārt, tehniskais un operatīvais aspekts. Proti, procedūras, saskaņā ar kurām tiek pieņemti dokumenti, un otrais aspekts ir Eiropas pusgada ietekme uz politisko dialogu Eiropas Savienībā, dalībvalstu iesaiste, un tāpat arī ietekme uz valsts budžetiem. Tie ir tie galvenie elementi, ko sev ietver šis jēdziens Eiropas pusgads. Tā kā mēs cenšamies izstrādāt makroekonomiskās prioritātes, ņemot vērā tās iespējas, ko mums piedāvā valsts finansējums. Pirmais aspekts varbūt ir šis te tehniskais aspekts pēc šiem vairākiem mēnešiem, pēc tam, kad ir vairāku mēnešu garumā sagatavotas rekomendācijas. Mēs varam sacīt, ka pirmkārt šis process ir ārkārtīgi tehnisks. Uh, un ir nepieciešams ļoti smagi strādāt pie dokumentiem visu šīs procedūras laikā, kas turpinās sešas mēnešus, jo tiek sagatavot vairāk nekā 600 dokumentu, un lielākā daļa no šiem dokumentiem ir jāiztulko oficiālajās Eiropas Savienības valodās, līdz ar to no loģistikas viedokļa tas ir ārkārtīgi sarežģīts process. Kalendārais grafiks ir ļoti saspringts, termiņi ir ļoti īsi jūnijā, lai visas puses varētu sniegt savus viedokļus un pieņemt šos dokumentus. Un turklāt nav arī pārāk liels manevrēšanas iespējas, jo mēs nevaram neko daudz mainīt tajā brīdī. Un tāpēc arī rodas tas jautājums, kā uzlabot šo situāciju. Viens no ierosinājumiem, kas uh, izriet no mūsu pieredzes. Un es ceru, ka mēs nākotnē to ņemsim vērā un tā arī darīsim. Varbūt vajadzētu šo procesu uzsākt nedaudz ātrāk, un mēs gribētu lūgt Eiropas komisijai savu sākotnējo ziņojumu iesniegt jau decembrī, jo tas dotu mums dažas nedēļas papildu laika, lai uzsāktu dialogu. Un tad līdz ar to aprīlī mēs jau būtu daudz pieredzējušāki un tikuši daudz tālāk uz priekšu, lai sniegtu atbildes dalību valstīm par prioritātēm, kas ir noteiktas komisijas plānā. Un tāpat mēs būtu tālāk tikuši uz priekšu izstrādājot dokumentus, kas ir saistīti ar stabilitātes un izaugsmas paktu vai reformu programmām. Un līdz ar to varbūt šīs priedas samazinātos. Uh, Te es runāju par to spriedzi, kas parasti ir māja beigās un jūnijā. Un līdz ar to visas šīs iesaistītās puses varētu efektīvāk strādāt un vieglāk pieņemt dokumentus. Es gribētu vērst jūs uzmanību uz to, ka dalība valsts bija ļoti apņēmības pilns efektīvi strādāt un pabeigt šo procesu vēl šogad. Ir vairāk nekā 600 dokumentu, termiņi bija ārkārtīgi īsi atzinumu izstrādai, un līdz ar to dalība valstis vienojās atkāpties no parastās procedūras un piekrita apspriest dokumentus pat gadījumos, kad viņu valodā šie dokumenti vēl nebija iztūkoti. Un tas tikai pierāda to, cik ļoti dalība valsts bija iesaistīta šajā procesā un tās bija gatavas strādāt ar angļu valodas versiju, kas tajā laikā jau bija gatava, lai tikai pātrinātu šo darbu un īstenotu direktīvu un ieviest rekomendācijas atvēlētajā laikā. Un tagad es gribētu pāriet pie otra elementa, kas ir daudz būtiskāks, proti uh, Eiropas pusgada ietekmi uz ekonomikas dialogu Eiropas Savienībā. Mums ir jāatceras, ka Eiropas pusgads ir tikai viens no elementiem daudz instrumentu vidū, kas tika ieviest Eiropas Savienībā kā tāds jaunievedums, lai stiprinātu ekonomikas sadarbības starp dalību valstīm un labāk īstenot Eiropas Savieniības prioritātes. Un Eiropas, mums ir Eiropas pusgads, ir šī te sešu dokumentu pakotne, kas nesen tika pieņemta, tāpat ir uh, stabilitātes un izaugsmas pakta, jaunā ieviešanas kārtība. Tā kā visi šie elementi veido lielāku caurskatāmību un stiprina dialogu starp dalību valstīm. Caurskatāmība ir labāk nodrošināta tad, kad ir runa par reālo ekonomikas situāciju dalību valstīs. Un šī caurskatāmība arī uzliek dalību valstīm lielāku spiedienu, lai diskusijas tiktu virzītas pareizā virzienā un lai varētu gūt labāku uh, ieskatu par to, kur mēs kā Eiropas Savienība dodamies. Tā kā no praktiskā viedokļa tas, ko ievies ar šiem, doku, ar šiem sešiem dokumentiem, ir uh, būtībā labāka nacionāla valstu parlamentu iesaiste Eiropas Savienības ekonomisko prioritāšu ieviešanā nacionālajā politikā ar uh, visspēcīgākā instrumenta palīdzību, proti valsts budžeta palīdzību. Valstu valdības jau pašā sākumā tiek informētas par prioritātēm, kuru, kuras valsts iekļaus savā nacionālajā reforma programmā un par to, kā tas tiks atspokļots budžetā. Un tas tiek arī uh, prezentēts Eiropas komisijai, un tālāk dalība valstis uh, saņem padomas rekomendācijas un uh, komisijas rekomendācijas, un tad dalība valstu parlamentiem ir, ir pēdējais vārds attiecībā uz valsts budžetu veidošanu. Te ir jāpiemina arī kontrols instruments attiecībā uz to, kā rekomendācijas tiek uh, ieviestas un kā šīs prioritātes tiek īstenotas nacionālajās programmās. Eiropas pusgads stiprina mūsu darbību un parāda vienu virzienu visām dalību valstīm. Tātad prioritāte, ja prioritāte ir saglabāt vai nu, intensificēt izaugsmi, uh, kādā konkrētā dalība valstī vai arī, teiksim, īstenot stratēģiju 2020, tad tas tiek ļoti konkrēti uzsvērts, bet tajā pašā laikā dalība valstī ir pietiekami liels manevrēšanas iespējas, jo ne jau visām ir vienāda izējas situācija. Tā kā nav tāds vienots konkrēts modelis, kur vajadzētu piemērot visām dalību valstīm. Nē, notiek individuāls diskusijas ar dalību valstīm, mēs apspriežam katras dalību valsts ekonomikas situāciju, mēs dodam dalību valstī skaidru vēstījumu par šo te vispārējo virzienu, bet mēs atļaujam dalību valstī pašai pieņemt pasākums, kas ir nepieciešams, lai to īstenotu. Un šķiet, ka ir labāka koordinācija un Eiropas resursi tiek izmantoti mērtiecīgāk, jo Nacionālo reformu programmas veido daļu no šī procesa, un tur tiek konkretizēts, kādi mērķi tiks atbalstīti konkrētā dalība valstī un um, kur tiks izmantots tātad Eiropas Savienības uh, fondu finansējums. Un tas ir līdz ar to sasaistīts ar citām programmām par uh, valsts fondu izlietojumu. Tā kā šī ceļa beigās ir tāda ļoti skaidra, ļoti skaidra vēsts, ka tās ir tās Eiropas Savienības prioritātes, Eiropas Savienība ir gatava tās finansēt, un mēs gribētu, lai konkrēta dalība valsts savus budžeta tēriņus pielāgo šīm prioritātēm. Tātad šis te vēstījums tagad ir ļoti skaidri pateikts. Un es domāju, ka attiecībā uz šo aspektu, vismaz šobrīd, padomu uzskata, ka Eiropas pusgads ir bijis ļoti liederīgs. Kāda būs uh, galīgie rezultāti un kā tas izskatīsies budžeta kontekstā, to mēs redzēsim, to mēs vēl nezinām, jo tas būs atkarīgs no Nacionālā parlamenta lēmumu. Tā kā mums ir iespējas un tās vajadzētu izmantot. Uh, Protams, mūsu galīgais vērtējums būs eh, pieejams līdz pieejams gada beigās. Mēs šobrīd joprojām mums ir ļoti daudz jautājumu par to, ko varētu darīt labāk, bet mums ir jāatceras, ka Eiropas pusgadam nebija tāds veiksmīgs sākums, jo šobrīd Eiropas Savienībā ir dziļa krīze, ja mēs runājam par eh, valsts parādiem. Mums ir bijušas diezgan smagas problēmas banku sektorā, Un līdz ar to es varētu teikt, ka Eiropas Savienībā ekonomikas situācija ir tiešām ļoti dinamiska. Tas, kas mums šķita aprīlī un maijā prioritārs, vai teiksim, kādi mums bija mērķi, atbilstoši ekonomikas realitātei šā gada pavasarī izrādījās, eh, ka to ir ļoti grūti paveikt šobrīd, tā kā varbūt pēc uh, dažām nedēļām mēs dzirdēsim kritiku par to, ka neraugoties uz Eiropas pusgadā nospraustajiem mērķiem, tie nav tikuši sasniegti, bet tas, cik notikumi dinamiski ir attīstījušies un kā krīze ir veidojusies, nosaka to, ka ir ļoti grūti paredzēt to rīcību, kāda būtu jāīsteno. Uh, Eiropas pusgada un uh, šīs sešu dokumentu paketes mērķis ir palīdzēt stabilizēt Eiropas Savienības ekonomiku. Tie nav tādi instrumenti, no kuriem mēs sagaidām, ka pateicoties tiem izdosies likvidēt krīzi kā tādu. Tie jau nav tikuši izveidot šādam mērķim. Līdz ar to mēs nevaram sagaidīt, ka tikai tāpēc, ka pastāv Eiropas pusgads, uh, Eiropas Savienībā būs labāka situācija ekonomikā, bet mēs uzskatām, ka Eiropa, tas, ka ir ievies šis Eiropas pusgads, ir palīdzējis uzlabot dialogu par mikroekonomisko situāciju Eiropas Savienībā. Tas ir ļoti būtiski. Tā kā padoms pirmais vērtējums ir pozitīvs, ja mēs vērtējam tieši pašu procesu kā tādu. Mēs cenšamies izdarīt secinājumus par to, kā šo procesu uzlabot. Un kā vēl labāk iesaistīt dalību valstis un kā uzlabot dialogu tad, kad mēs runājam par rekomendācijām. Runājot par Eiropas parlamentu lomu šajā procesā, es gribēju teikt, ka tas ir caurskatāms process. Visi dokumenti ir pieejami internetā, visi šie dokumenti ir publiski pieejami, līdz ar to ik viens var šiem dokumentiem piekļūt un piedalīties. Eiropas parlaments saskaņā ar procedūru var arī uzaicināt padoms un komisijas pārstāvis, lai šo procesu apspriest. Tā kā virziens ir pareizs. Paldies! Paldies! Tagad komisijas vārdā dalīkums. Paldies! Priekšsādātājs kundze, godātie deputāti! Paldies par šo iespēju dalīties mūsu vērtējumā par to, kā ir darbojies pirmais Eiropas pusgads, un tāpat arī pastāstīt par to, kāda ir mūsu plāna nākamajam gadam. Pirmais Eiropas pusgads ir būtisks solis, kas palīdz stiprināt ekonomisko pārvaldību. Tā ir daļa no plašākiem pasākumiem, kas vērsti uz uzticības atjaunināšanu un arī pamatu veidošanu nodarbinātībai, ekonomiskai izaugsmē un arī stiprākām politiskām vadlīnijām kopumā. Mums bija arī ļoti skaidrs cerības par to, kas būtu jāpanāk ar šī Eiropas pusgadieviešanu. Pirmkārt, mēs gribējām nodrošināt to, lai tiktu vairāk integrēta politiskā, um, politiskā svadlīnijas fiskālajās un struktūrālajās jomās un tāpat arī, lai koordinātu dalību valstu politikas. Mēs otrkārt gribējām nodrošināt, lai mūsu vadlīnijas tiktu labāk ieviestas dalību valstīs. Um, to mēs vēlamies nodrošināt laicīgi, paziņojot par šīm te vadlīnijām, skaidri izsakot rekomendācijas un pārbaudot tās. Tāpat laikā Eiropas pusgada mērķis bija nodrošināt nodrošināt to, lai Eiropas Savienības dimensija tiktu ņemta vērā dalību valstīs jau no paša sākuma, jau formulējot savas dažādās programmas, politikas un reformas. Jāsaka, ka Eiropas pirmais pusgads ir bijis ļoti veiksmīgs salīdzinot ar šiem te mērķiem. Visos šajos mērķos esam panākuši būtisku progresu. Ja mēs vērtējam efektivitāti šīm te sākotnējām vadlīnijām un kā dalība valsts tās ir pildījuši, tad jāsaka, ir pāragri vēl izteikt vērtējumus, jo mēs eh, esam tagad tikai pa pusē pabeiguši šo te pirmo pusgadu. Secinājuma izdarīšana būs iespējama tikai tad, kad būs pieņemt lēmumu par dalību valstu budžetiem un struktūra reformām, un kad mēs būsim izvērtējuši šīs um, dalību valstu rīcības. Es rēķinos ar Eiropas parlamenta lomu, izvērtēšanas pilnu lomu, izvērtētāju lomā. Uh, mēs eh, pēc tam varēsim izdarīt secinājumus par to, kāda ir Eiropas pusgada ietekme. Lielākā daļa iesaistīto pusu, pušu neapšaubām pasaka, ka vadlīnijas ir kļuvušas integrētākas ar dažādām politikas jomām un tās ir vairāk koncentrētas un mērtiecīgas uz valstu prioritātiem. Tāpat arī skaidrākas un konkrētākas šīs vadlīnijas. Eh, ja mēs piedāvājam šos te vadlīnijas saulēcīgi, tad dalība valsts var nākt klajā ar savām reformu programmām un stabilitātes un konverģences programmām, pamatojoties arī uz plašajām ekonomiskām vadlīnijām un nodarbinātības vadlīnijām un stabilitātes un izaugsmas paktu. Tie visi kalpo kā juridiskais pamats. Uh, Igadējie pārskati ir kā tāds horizontālo prioritāšu saraksts, un dalību valsts jau no pašas pirmās dienas ņem vērā Eiropas Savienības dimensiju. Es uzskatu, ka Eiropas pusgads neapšaubāmi ir veiksmīgs izgudrojums, un, protams, tā nepat laikā to var arī uzlabot. 2012. gadā galvenie uzlabošanas aspekti būs šādi. Pirmkārt, vairāk uzmanības jāpievērš ekonomiskās izaugsmas dimensijai. Prezidents Barozo 12. oktobrī šajā pašā zālē paziņoja, ka ekonomiskās izaugsmas nodrošināšana, gal, ieviešot galvenās reformas vienotajā tirgu ir ļoti svarīga. Tāpat arī jāievieš jauni inovatīvi instrumenti, piemēram, projektu obligācijas. Tas palīdzēs Eiropu izvest no krīzes. Ir nepieciešams eh, šī te nākamajā eh, gada izaugsmas pētījuma centrā iekļaut ekonomiskās izaugsmas jo, ideju. 2011. gada beigās Eiropas eh, komisija saņem šos te gada izaugsmas pētījumus, un tas būs kā pamats nākamā Eiropas pusgada plānošanai. Dalību valstu reformas var tikt ieviestas tikai tad, ja tās ir leģitīmi saistītas ar demokrātisko procesu, ja tiek iesaistīti Eh, pilsoņi, un ja arī šīs reformas nes kaut kādus konkrētus labumus visiem iedzīvotājiem. Tas nozīmē, ka Eiropas parlamentam un dalībvalstu parlamentiem būs ļoti būtiska loma šīta Eiropas pusgadu vadīšanā. Ir nepieciešama stingra sasaiste starp Eiropas dimensiju un dalībvalstu dimensijām šajās te galvenajās jomās. Tā veidosies tikai tad, ja visas puses uzņemsies atbildību. To mēs varam panākt tikai tad, ja parlamentiem ir viņiem pienākušās loma ierādīt. 2011. gadā pavasarī tika organizēta starpparlamentu konference. Tas arī nākotnē varētu būt tāds labs veids, kā iesta, iesaistīt dalību valstu parlamentu šajās debatēs, nodrošinot leģitimitāti. Nu, un, protams, jaunā ekonomiskās pārvaldības eh, likumdošana tiesību akti vēlreiz pasvītro, ka dalību valstu parlamentiem pilnībā jāiesaistās Eiropas pusgadā un gada izaugsmas pētījumā pētījumu veidošanā, tāpat arī struktūra programmu veidošanā. Paldies! Tagad grupu pārstāvi. Pirmais tautas partijas pārstāvis Gozēs kungs. Pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Padomas priekšsēdētāja komisāra kungs. Komisāru vārdos es uzklausīju to, ka Eiropas pusgads ir bijis veiksmīgs. Par to var priecāties brīdī, kad Eiropā ir dramatiska ekonomiskā krīze. Ļoti svarīgi, lai šis paņēmiens tiešām mums palīdzētu izkļūt no tās. Savā runā es gribētu uzrunāt padomus pārstāvi. Jūs runājāt 16 minūtes, un jūs skaidrojāt tādas lietas, šo te pusgadu mehāniku, ko mēs jau zinām. Jūs teicāt, ka tas esot ļoti tehnisks jautājums, mēs nevaram to saprast, un ja jau parlaments parlaments vēlas eh, saņemt informāciju, tad tas var meklēt to internetā. Visi dokumenti esot publiski pieejami. Tikpat labi jūs mums varētu teikt lasīt avīzes. Manuprāt, tas ir tiešām šokējoši, ka vienīgā atbilde uz jautājumiem, ko mēs jums uzdevām par Eiropas parlamentu lomu, Eiropas pusgadu jautājumu, bija tā, lasiet presi, lasiet internetu, jūs visu zināt. Ziniet, mēs tiekamies ar vēlētājiem, es nezinu, vai jūs tiekaties ar pilsoņiem, un mūsu vēlētāji vismaz prasa, ko Eiropa dara šajā te e, ekonomikas jautājumā. Mēs sakam, ieviesām Eiropas pusgadu, bet ko šis Eiropas pusgads dod? Priekšsēdētāja kungs, metode ir ieviesta pirms vairākiem mēnešiem, tā tiek ieviesta pārmērīgi, un tā nu nav tā metode, kas palīdzēs Eiropai izkļūt no krīzes. Paldies, Gazes kungam! Tagad dosim vārdu Podimatas kundzē, dem sociāls demokrāta grupa pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas parlaments ar lielu balsu vairākumu atbalstīja Eiropas pusgadu ieviešanu, jo mums likās, ka tā būs tāda daudzšķautņaina pieeja, kuras mērķis ir atbalstīt dalību valstu budžetu veidošanu un dažādu izmaiņu ieviešanu. Mēs šeit nerunājām par, ko, par vispārīgiem Eiropas Savienības mērķiem, bet runājām konkrēti par ekonomisko izaugsmi. Mēs vēlamies ieviest struktūrālas izmaiņas saulaicīgi Lai to varētu izdarīt, mums ir nepieciešams redzēt kaut kāds secinājums par pirmā Eiropas pusgada ieviešanas pieredzi. Manuprāt, vispārīga vispārīgi secinājumi mums eh, ir nepieciešami sasaistot tos arī ar Eiropa 2020 programmu. Es domāju, ka pusgadu ieviešanā ir atsevišķi punkti, kas nav ņemti vērā. Mans kolēģis jau teica, ka Eiropas Savienībā ir lielas problēmas, kas apstākļos. Viena no problēmām - lēmumu ieviešana, kas notiek ļoti vēlu. Tāpat arī ir darbības harmonizācijas trūkums starp dažādiem partneriem. Un es to gribētu uzsvērt. Eiropas pusgada uh, kontekstā mums ir nepieciešams ļoti konkrēts pamata priekšlikums, kā panākt ilgtspējīgu izaugsmu Eiropas Savienībā. Eiropas parlaments ir jāiesaist visās lēmumu pieņemšanas eh, visos posmos. Gulārdas kundze, pusotru minūtu. Paldies, priekšsēdētāja kundze. Gribētu pievienoties tam, ko teica Guzēs kungs. Godātais padomas pārstāvi uz kādas planētas jūs dzīvojat? Uz kādas planētas jūs dzīvojat? Un pat komisāra kungs. Jūsu runa bija nedaudz konkrētāka par eh, to, ka nepieciešams ekonomiskajos jautājumos kaut kāda leģitimitāte demokrātisko ieviest, bet vai jūs arī runājat ar cilvēkiem, kas dzīvo jums apkārt, vai jūs redzat, kas notiek Eirozonā un kā mūs uztver pārējā pasaule? Man liekas, ka jums nekaitāt nedaudz vairāk paškritikas. Uh, Eiropas pusgads ir labs paņēmiens, kā uzlabot situāciju, bet tas ir tikai vēl bērnu autiņos, tas, tas ir jāattīsta. Atklāti sakot, tas mūs aizvaino. Ja jūs šeit atnākat uz parlamentu un sakat, ka mums ir jāskatās internetā, lai saņemtu informāciju, tas ir uzbrukums demokrātijai. Mēs jums pieprasām informāciju par ekonomisko, sociālo, fiskālo jomu, jomu un tās plānošanu. Šīs jomas ir absolūti būtisks, lai Eirozona varētu darboties nedaudz labāk nekā šobrīd, es domāju, ka šī metoda ir absolūti nepieciešama. Ir vajadzīgas pārobežu debatas, ir jāmobilizē dalību valstu parlamenti, ir nepieciešama vispārējā mobilizācija. Un nu, Mums ir nepieciešams vairāk informācijas, komunikācijas un galvenais debašu, publisku pārobežu debašu trūkst. Un šis parlaments varētu būt šāds debašu forums. Paldies Gulāras kundzei. Streček kungs, vienu minūti, ECR grupa. Eh, dobrý den, dámy a pánové, paní předsedající. Labdien, dāmas un kungi, godātā priekšsēdētāja. Tāpat kā iepriekšējie kolēģi, arī es ļoti uzmanīgi klausījos padomas un komisijas pārstāvjos. Es laikam esmu vienīgais, kurš ir apmierināts ar padomas pārstāvju runu, jo padome ru, atrodas reālā ekonomiskā uh, telpā, un padoms pārstāvs to teica, nav tā, ka eksistē tikai Eiropas parlaments, ne, ir arī dalību valstu parlamenti, un tajos notiek debatas, debatas tās nav vieglas, un tās nav vienpusējīgas debatas. Padomas pārstāvis mums pateica, ka baltu patiesību dalību valstu e, tautsaimniecības ir heterogēnas un tās nevar harmonizēt vienas dienas laikā. Tāpat arī padomu pilnīgi pareizi teica, ka šis Eiropas pusgada process ir sarežģīts, ir nepieciešami 600 dokumenti, viņš minēja. Tie visi nav visās valodās, un arī dalību valstu parlamentiem ir ļoti daudz jāstrādā pie šiem dokumentiem. Statistikas uh, attīstību sešu mēnešu laikā neatspogļo visu ekonomiku. Tad paldies par šo atbildi. Eikhut kungs, lūdzu. Uh, Lielas paldies, priekšsēdētāji. Uzklausot komisiju, padomas priekšsēdētāju, izklausās, ka Eiropas pusgads ir milzīgs veiksmes stāsts, taču to apšaubu, ja mēs palūkojamies uz ieteikumiem, kas tika izteikti dalību valstīm. Visos šajos ieteikumos ir viena prioritāte. Uh, proti, ka vienmēr ir jāpalūkojas uz valstu budžetiem un jānodrošina tas, lai tiktu ievērota taupības pasākuma. Tā visu laiku ir prioritāte, ja mēs palūkojamies uz komisijas ieteikumiem. Nu, tiek pausts viedoklis, ka nākotnē mēs palūkosimies uz visu plašāk, piemēram, nodarbinātību. Tas būtu uzlabojums, taču tam jau nav paredzēts Eiropas pusgads. Uh, pusgadam ir jāīsteno Eiropa 2020 stratēģija, un šeit ir pieci indikātori - nodarbinātība, pētniecība, izglītība, nabadzības apkarošana, vidas jautājumi. Šie visi jautājumi, tiem ir jābūt prioritāriem, un tie arī būtu jāatspoguļo ieteikumos. Mēs aplūkojām visu šo situāciju un paraudzījāmies, kā šie indikātori tika iesaistīti. Šeit mēs redzam, ka komisija ir sniegusi uh, ieteikumus, kas nesaskan ar šiem jautājumiem, piemēram, energotaupības pasākumu. Tas ir ļoti svarīgi. Apvienotā karalista un Nīderlandus to nemaz nav reaģējusi. Taču ieteikumos dalībvalsts nemaz nav aicināts domāt par šiem jautājumiem. Tāpat arī par pētniecības budžetu. Nīderlanda no trim uz aiz ir pievērsusies 2,5%. Un komisija uzskata, nu labi, lai paliek šāds skaitlis un uzskata, ka šie nelielās atšķirības nav būtisks, bet tā arī ir skaidri jāpasaka un jāpasaka, ka 2020 stratēģija vairs nav tik svarīga un ka mēs ņemam vērā tikai ekonomiskos indikatorus. Nu, runājiet taču atklāti, vai šie indikatori ir būtiski, prioritāri vai nē. Un ir jāiesaista Eiropas parlaments un nacionālās uh, sabiedrības un indikatori tad ir jāmet prom. Paldies! Kuntis kungs, divas minūtes, lūdzu. Efharisto, Kirijā Proedre. Paldies, priekšsēdētāji. Padoms un komisijas pārstāvju atbildes, kas tiks sniegts uz manu kolēģu jautājumiem, pamatā atklāja, ka problēma turpinās. Protams, Eiropas pusgads ir tāds ārkārtīgi politizēts jautājums, un es domāju, ka tas ir bijis nedemokrātisks un vērsts pretrīcību, un dalību valstis, ņemot vērā politisko spiedienu no komisijas puses, cenšas panākt šos mērķus. Dalību valstu iespējas, neraugoties uz to, kāda valdība ir pie varas, ir ārkārtīgi grūta jo tās vēlas arī īstenot neatkarīgu politiku, savādāku politiku, un lai īstenot Eiropas Savienības neoliberālās politikas. Nu, pamatā Grieķijā, piemēram, ja bezdarbnieks saņem bezdarbnieku pabalstu, un, piemēram, kāds cits īrijā vai Portugālē saņem 300 eh, eiro lielu pabalstu, tad te ir jāsaka Barozo kungs, it kā pieņem par to visu lēmumu un Rēna kungs. Tā kā būtībā tas ir demokrātijas apdraudējums. Tad, ja mēs neīstenojam Eiropas pusgadu, bet es domāju, ka te tiek pārkāpti Eiropas līgumos nostiprinātie principi, tāpat arī Nacionālo parlamentu noteiktie principi, tāpat arī Eiropas parlamentu principi padomas pārstāvs komisāra kungs, kolēģi, mēs um, dzirdējām to, ko sacīja Eiropas valstu līderi, tā skaitā Grieķijas premjerministrs uh, par krīzi un par parādiem. Un kamēr tas tā būs, mēs nebūsim. Mēs nevaram gaidīt, ka Eiropas pusgads palīdzēs glābt situāciju. Mums ir jāuzklaus arī, ko saka strādājošie, kas ir izmisuši. Paldies, kundis kungam. Paks kungas šķiet nav zālē. Vurtmens kundis nākamā runātāja vienu minūti. Dankeschön. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Eiropas pusgads ir politiskas vadības instruments, lai uzspēcinātu 2020 stratēģiju. Līdz šim dalībvalstīm bija jāiesniedz savu ekonomikas politikas programmas kopš jūlija, un tas ir nepieciešams, lai mēs varētu uh, cīnīties ar šo traģisko ekonomisko situāciju. Taču pievienojas savu kolēģi izteiktiem kritiskajiem izteikumiem. Iekšējā tirgus uh, izmantošana ir viens no desmit mērķiem 2011. gada līdz 2012. gada izaugsmas plānā. Mēs visi esam aicināti šo potenciālu izmantot, piemēram, izmantojot infrastruktūru projektu finansēšanu un veicinot konkurētspējas konkurētspēju, īpaši uzmanību pievēršot mazajiem vidējiem uzņēmumiem, radot arī zaļās darba vietas, tādējādi panāktot, panākot ilgspējīgu izaugsmē Eiropā. Paldies! Merci, uh, Paldies, Vertmanis kundze! Pusotru minūtu runās Balsa kungs. Paldies, priekšsādātāji! Valstu un valdību vadītāji, acīm redzot, ir pasteigušies un svētdienas samitā viņi ir uzsvēruši, ka Eiropas pusgads ambiciotā nozīmē atbilst arī viņu vēlmēm. Un pirmie atzinumi saistībā ar šo pusgadu, manuprāt, ir vienkārši šausmīgi. Pierādās pieredze, ka ir jāveic izmaiņas esošajā stabilitātes paktā. Paškontrola nefunkcionē, kad tā nav funkcionējusi un arī nākotnē tā nedarbosies. Un tieši šobrīd ir tas punkts, lai mēs varētu trūkumus pārvērst efektīvā ekonomikas politikas koordinācijā un to arī uzrakstīt melns uz balta. Un galu galā kopsavilkums ir tāds. Mēs nedrīkstam vienkārši balstīties uz stabilitātes paksta uh, stiprināšanas pasākumiem. Mums ir jānodrošina lielāka caurskatāmība, jārīkojas daudz aktīvāk un jāstrādā daudz aktīvāk visās jomās. Un lielākās cerības vēl joprojām ir liktas uz komisiju, tādēļ es jums pieprasu sastrādāties kopīgi un izaugs, izmantot izaugsmas potenciālu. Citādi nesanāksim nekādu izaugsmu, ja efektīvi neizmantosim esošos instrumentus. Paldies! Paldies Balskungam, Gvaltierī kungs, pusotra minūte. Anche se presto, come stato detto, per un giudizio conclusivo è difficile sottrarsi. Varbūt ir mazliet pārāk izteikt kādus secinājumus, taču ir grūti izvairīties no tāda iespēja, ka vāja koordinācija pastāv, ka nav pietiekama demokrātiskā leģitimitāte šajā jomā. Manuprāt, bez šīs leģitimitātes Eiropas pusgads būs tikai tāds kā birokrātisks instruments, nevis patiesa koordinācija. Šeit taču runa ir par Eiropas eh, Savienības kompetencēm un parlamenta tiesībām. Tas viss balstās arī līguma reformas pamatos. Un šeit viss ir atkarīgs no politiskās eh, gribas izmantot politiskos instrumentus, lai uzlabotu labāku koordināciju un pastiprinātu parlamenta lomu. Uh, Šeit problēma ir atrodama arī saturā. Padomis ieteikumi parāda, ka ir konkrēta ekonomika, ekonomiskā līnija, deficītu samazināšanu, iekšējā tirgus uzlabošanu, taču ar to nepietiek, lai atrisinātu finanšu krīzi bez lieliem investīciju plāniem. Mums pastāv briesmas. Uh, iekļūt bezizejiskā situācijā. Ir ļoti svarīgi, ka mums ir šī politiskā diskusija ar patiesu um, iesaistītajiem. Hartlund kungs lūdzu, pusotru minūtu. Tad, kad mēs uh, konsultējamies ar pilsoņiem, ar vienu biežāk dzirdām jautājumu, kāpēc Eiropā diskutē par struktūrām un nevis risina krīzi. Uh, Un, manuprāt, šeit mēs esam arī vainīgi. Mēs domājam par dažādām struktūrām, bet nevis par patiesajām problēmām. Visu laiku tiek pieminēts, ka instrumenti, kas mums ir, ir tie, ar kuriem var atrisināt krīzi. Pirms pāris mēnesi, mēnešiem pieņēmām sešu paku, un Eiropas pusgads daļai pie tā arī pieder. Šobrīd mēs pārdomājam, kādas ir kļūdas, uh, un ko mēs nedarām, kāpēc mēs neizmantojam šos instrumentus, lai atrisinātu ekonomiskās problēmas. Protams, mums ir nepieciešams vispārīgas atklātas debates un diskusijas. Tām ir paredzēts parlaments un komisija izstrādā savus ieteikumus, taču nedomāju, ka šobrīd mēs pilnībā esam izmantojuši šo diskusiju. Mums ir nepieciešama rezultāti. Daudz tika teiktas gudras lietas par to, ko varētu darīt, lai veicinātu izaugsmi. Vienkāršiem taupības pasākumiem mēs neizkļūsim no krīzes. Protams, ka mums ir jātaupa, taču, manuprāt, mums vajadzētu pārdomāt to, ka mums ir vesela virkni jauni instrumenti, ar kuriem varam atrisināt krīzi. Paldies! Forda. Paldies, Fordas kundze, vienu minūtu, lūdzu. Paldies! Dāmas un kungi! Pilsēņi, ko es pārstāvu, varbūt nav noraizējušies par to, kas notiek kaut kādā ļoti attālinātā Eiropas pusgadā, bet viņi ir ļoti noraizējušies par to, kas notiek Eiropā un Eirozonā. Viņi šobrīd redz, ka Grieķija nevar atļauties atmaksāt savus parādus un krīze padziļinās. Apvienotajā karalistē daudz mani pilsoņi ir uh, noguruši no tā, ka tiek glābtas bankas, bet viņi tik tiešām domā, ka ir jāpārstruktūrē bankas visā kontinentā. Tas nav vienkārši un tas ir sāpīgi, bet šīs problēmas ir jāatrisina un tās ir jārisina tagad. Mans pienesums pusgadam tāds, ka es tiešām ceru, ka dalība valstis izpildīs eh, uz sev liktās cerības attiecībā uz budžetu, jo pamatā mūsu iedzīvotājiem ir jāuzzina, kā tiek tērēt viņu nauda. Uh, un uh, kā mūsu valdības uh, prognozē nākotni. Tā kā es domāju, ka viena no pirmajām rīcībām nākamā gada pusgadā būtu jāraugās, lai mūsu valstis uh, pildītu savas saistības. Paldies! Eta. Paldies, Mozlerkungs, vienu minūtu. Uh, Frau Präsidentin, Priekšsēdētājs kundze, pāriet uz Eiropas līniju, manuprāt, tika izslēgti tirku disciplinējušie spēki, un par to mums jāmaksā smaga māksla Eiropā. Mm. Patiesībā Grieķi, Grieķiem mēs nesam palīdzējuši, bet tikai pasliktināšu viņu situāciju. Manuprāt, šis Eiropas pusgads ļoti īsā laikā pāries vienkārši par tādu birokrātisku plānošanu ļoti daudziem trūkumiem, un tas, ka mūsu Eiropas plānošanas programma ir pierādījis to, ka mēs esam bijuši apludināti ar sviestu un piena kalniem. Izskatās, ka Brisele nevēlas atzīt to, ka valūtas savienība šādos dažādos apstākļos nav pareiza konstrukcija un ka jau tās pirmsākumos tā bija paredzēta neveiksmēji. Mums ir jāgriež pie līdzvērtīgām dalībvalstīm, kuras īsteno savu ekonomisko politiku. Paldies. Paldies, Tīsens kundze, pusotru minūtu lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Godātie kolēģi. Visi plāni, lēmumi, normatīvie akti to liktenis ir atkarīgs no tā, kā tie tiek ieviest. Es domāju, ka lielā mērā varam būt apmierināti ar Eiropas pusgadu, ar tā īstenošanu un integrēšanu sešnormatīvo aktu kontekstā. Domāju, ka nekādu brīnumu tas nenesīs, taču tas būs solis budžeta un ekonomiskās integrācijas virzienā. Es domāju, ka visiem ir skaidrs, ka ir nepieciešams vairāk dinamikas Eiropas tautsēmniecībā. Redzam, ka daudzās dalību valstīs ir aizvien vairāk eh, pretestības šādiem te ieteikumiem. Arī daži parlamenti rīkojas ļoti lēni. Es redzu demokrātiskās leģitimitātes deficītu šeit. Priekšsēdētājs kundze, es domāju, ka ir nepieciešams pamatīgs debats par subsidaritātes jautājumiem. Mums jārunā par subsidiaritātes struktūru, par politiku. Mēs nedrīkstam sēdēt, rokas klēpī salikuši. Ir pienācis pēdējais brīdis, vai arī brīdis pēc tam. Visām dalībvalstīm ir jāsaņemas, jāķers pie darba. Vai jums nešķiet, ka dalību valstīm ir tagad jāiesaistās ar pilnu sirdi un dvēseli šajos pasākumos, lai nodrošinātu budžeta līdzsvaru dalību valstu parlamenti ir jāiesaista vadlīnija ieviešanā. Visiem tās jāuztver ļoti nopietni šī Eiropas pusgada kontekstā. Tāpat es domāju, ka arī Eiropas parlamentam jāuzņemas lielāka loma. Bez demokrātiskās leģitimitātes mēs nevaram uzskatīt, ka varam ieviest kaut kādus nopietnus pasākumus. Paldies, Kutas kungs, pusotru minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze koordinējot ekonomisko un sociālo politiku dalību valstīs, Eiropas pusgads līdz ar to kļūst par būtisku paņēmienu ekonomiskās pārvaldības ieviešanā un stiprināšanā. Fiskālai pārvaldībai ir jābūt tādai jomai, kurā darbojamies visi kopā. Izmantojot gada izaugsmas pētījumus un struktūra programmas, Mums ir jāveicina ekonomiskā izaugsme dalību valstīs, jānodrošina augsta līmeņa izglītība visiem Eiropas pilsoņiem, tāpat arī jāveido jaunas darba vietas. Agrīnās vadlīnijas, kas tiek eh, izteikts eh, dalību valstīm, ir jāveido pietiekami ambiciozi, tā lai mēs varētu ieviest stratēģijas 2020 mērķus. Šī pirmā pieredze Eiropas pusgada ieviešanā vainagosies ar komisijas eh, situācijas analīzi visās dalību valstīs. Veicot šo analīzi, Eiropas komisijai būs jānāk klajā ar priekšlikumiem par to, kas jādara tālāk, kādu soļu jāspēr. Es uzskatu, ka Eiropas pusgadu mēs neuzlabosim, ja neiesaistīsim Eiropas parlamentu pilnībā, to jau teica iepriekšējie kolēģi. Saskaņā ar līgumu par Eiropas Savienības darbību parlaments ir jāiesaist šajos pasākumos. Paldies, Kutaškungam! Tagad aicināšu Šmita kungu vienu minūtu lūdzu. Fru talman, i grunden är jag mycket positiv. Priekšsēdētājs kundze. Principā mans viedoklis ir pozitīvs attiecībā uz Eiropas pusgadu, lai veicinātu ekonomisko koordināciju un budžeta disciplīnu. Taču svētdienas samits ieteica, ka Eirogrupa ir jāstiprina Eiropas Savienība ir 27 dalībvalstu savienība. Visas dalībvalsts ir jāiesaist uz līdzvērtīgiem priekšnosacījumiem. Ja tagad savienība tiek sadalīta, tad tas ir ļoti bīstams un nepareizs ceļš. Arī pie mums notiek diskusijas par sadalījumu eiro valstīs un ne eiro valstīs. Es, protams, saprotu šo eiro valstu vēlmi kaut ko darīt, taču šajos laikos mums ir būtiski visiem turēties kopā, nevis sadalīties. Tas pats attiecas uz Eiropas pusgadu. Priekšsēdētājs kundze, visas mūsu ekonomikas visās 27 dalībvalstīs ir ļoti cieši sasaistīts, un mēs esam cieši sasaistīti. Paldies, Bronskungs, vienu minūti. <clears throat> Paldies, priekšsēdētāji. Krīzes ir katastrofas vienkāršiem cilvēkiem, bet Eiropas Savienībai tās ir iespējas ieplest savu kompetenci, vāru Eiropas iestādēm, tāpat arī ieviest Eiropas projektus, kā fiskālā un politiskā savienība. Harmonizācija harmonizācijas pēc ir tāda kā um, nenormāla uzvedība. Ekonomiskai politikai nevajadzētu būt tādai, kas ievieš simetriju. Nē, tai būtu jāvēr, jā, būt jāvērstē uz konkrētu valstu vajadzībām. Lielāks budžeta deficīts, protams, ir slikta pazīme, taču ir tāda apstākļa apstākļi, kad tas arī ir nepieciešams. Varbūt ir nepieciešams gluži otrādi ļaut lielāku budžeta deficītu vienpusēji, tas nav iespējams Eirozonā. Uh, varētu argumentēt, ka šie mehānismi eh, piedāvā tikai ne, ne, lieko ārējo spiedienu uz to, ka dalību valstīm ir jāuzvedas labi ekonomiski. Bet mums jāpaskatās uz priekšu, cik ilgs laiks būs vajadzīgs, lai Eiropas komisija izlemt vispār par katras dalību valsts budžetu, un dalību valstī tad būs vairs tikai konsultatīva loma. Paldies, Bronskungam. Tagad aicināšu izteikties Fejo kungu pusotra minūte. Priekšsēdētājs kundze. Eiropas institūcijas ar pamatojumu ir pateikuši, ka ir jāierīko šis Eiropas pusgads, ir ļoti būtiski, lai notika koordinācijas darbs. Un tas ir arī instruments, kā koordinēt ekonomikas politiku. Tātad ideja bija ļoti laba. Diemžēl bija prakses, kas mums nepatika. Eiropas pusgads nozīmē to, ka mums ir jākoordinējas. Uh, tostarp arī starp dažādajām Eiropas institūcijām, un nepietiek vienkārši, ka parlaments vienkārši tiek informēts. Pilsoņi nav ievēlējuši savus deputātus, kuri tiek vienkārši informēti. Viņi ir ievēlējuši deputātus, kuri pārstāv savus pilsoņus un pārstāv pilsoņu intereses, un tas tā ir pirmā mācība, kas mums ir jāapgūst. Runājot par Eiropas pusgadu, Kāda ir situācija vai Eiropas institūcija rīkojās pietiekam ātri? Nē, taču mums ir nepieciešama efektīva atbildi šai krīzē. Mēs saņēmām pēdējās nedēļās ziņas, kas ir ļoti satraucošas, un godīgi sakot, es neredzu neredzu nākotni, ja mēs visu pārliekam uz nākotni un atceļam, un ka mums ir nepieciešami dažādi pētījumi, tas taču nav nepieciešams. Mums ir nepieciešama lēmuma, nevis pētījuma, lai notiktu efektīva darbība, un to visu kontrolēt arī Eiropas parlaments. Un šeit es tieši domāju par pilsoņu interesēm. Ludvigs. Paldies, Ludvigsan kungs, vien pusotru minūti. Fru Tolman, jau vēl liftā fra. Paldies, priekšsēdētāji vēlējos eh, turpināt jau pieminēto šajā diskusijā, proti parlamenta ietekmi uz Eiropas pusgadu. Tā ir jāpastiprina gan nacionālā, gan arī Eiropas līmenī. ja šis process noved tikai pie tā, ka notiek tāda necaurskatāma goju tirgošana starp nacionālajām valdībām, tad jau nav nekādas pievienotās vērtības Eiropas pusgadām. Lai būtu patiesa leģitimitāte, ir nepieciešama atklātība un patiesas debatas. Vēlos pieminēt arī sociālo perspektīvu. Šeit ticis darīts par maz nabadzība, bezdarbs, slikti darba apstākļi sociālā nevienlīdzība un pavājināta sociālās aizsardzības sistēmas, tie visi ir aspekti, kas tika paslaucīti zem paklāja, lai gan tie spēlē vienu no galvenajām lomām Eiropas ekonomikā šobrīd. Šeit runa ir ne tikai par ekonomisko, bet arī sociālo krīzi, un viens no galvenajiem iemesliem ir tas, ka sociālie partneri un sociāli angažētās brīvprātīgās organizācijas nav saņēmuši skaidru lomu visos procesos, taču šāda loma ir jāpiešķir. Bez aktīva darba sociālā jomā mēs nesasniegsim ilgspējīgu attīstību. Paldies! Aicināšu Stolijan kungu uz pusotru minūti. Prešedintā. Paldies, priekšsēdētāji! Kā mēs varam novērst sliktu e-, ekonomiskā deficīta pārvaldību? Uh, Uz to var atbildēt ātri, proti ar iekšējā tirgus palīdzību, jo iekšējais tirgus ir devis ilūziju attiecībās procentu likmēm, kas tik piemērots dalību valstu aizņēmumiem. Tagad procentu likmes ir adekvātas, un otra atbildi sniedz jaunais regulējums attiecībā uz ekonomisko pārvaldību Eiropas Savienībā. Saskaņā ar šīm jaunajām regulām Eiropas pusgads ir galvenais instruments struktūrālai analīzei attiecībā uz katras dalībvalsts ekonomikas situāciju. Un tāpēc uz mūsu pleciem gulsts atbildība par to, lai šis uh, Eiropas pusgads būtu ārkārtīgi efektīvs process, un mums būtu jāuzsver uz padomes atbildi sniegt publiski argumentus un uh, pamatojumu tam, kādēļ tā noraida zināmas Eiropas komisijas rekomendācijas. Paldies. Paldies, Gala Pelses kundze, pusotra minūte, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Lasot dokumentus par Eiropas pusgadu, redzam, ka dalību valstis mēģina mainīt komisijas ieteikumus un vadlīnijas. Kādēļ? Tādēļ, ka šodien visas dalību valstis jūt milzu atbildību, un krīze ir skārus gan lielos, gan mazos. Kāda ir problēma? Vai pusgada ideja bija slikta? Nē, ir slikta tā ieviešana, tā nedarbojas ir runāts par dažādu reformu izvērtēšanu, ref, pensiju reformas izvērtēšanu, dažādām pārstruktūrēšanām, esot milzum daudz papīru, kas saistīta ar šo Eiropas pusgadu. Vai to mēs vēlamies, ir nepieciešams rast kaut kādu labāku sistēmu. Es domāju, ka dalību valstīm nevajadzētu ieviest vadlīnijas tikai tāpēc vien, ka viņiem nav citas iespējas Dalību valstīm ir parādi, budžeta problēmas, ekonomiskā izaugsme buksē. Es gribu uzdot jautājumu komisijai, vai jums ir konkrēts priekšlikums, kā var ieviest paraugu praksi šī te Eiropas pusgada ieviešanā, un nevis statiskā veidā skatoties uz situāciju, bet apzinoties, ka mēs esam krīzes apstākļos. Uh, Vadlīnijas ir jāievieš pamatojoties uz konsensus un konsultācijām, un arī iesaistot Eiropas parlamentu kā privileģētu sarunu partneri. Partner. Tikai tad mēs varēsim nodrošināt demokrātisku kontroli par Eiropas komisiju un iestādēm. Paldies! Tagad brīvais mikrofons pirmā runātāja Jaslavickas kundze. Vienu minūti. Paldies, Paldies priekšsēdētāji! Vairākus desmit mēnešus, desmitus mēnešus mēs runājam par Eiropas Savienības tautsājumniecības nākotni. Instrumenti, kur ierosinājusi Eiropas komisija, tiek īstenot, bet pēkšņi atklājas, ka ar tiem vien nepietiek. Un tagad šīs dienas debats apliecina to, ka tā tas ir arī attiecībā uz Eiropas pusgadu. Taču es gribētu izteikt bāžas attiecībā uz eh, šeit izskanējušajām balsīm. Uh, proti, ka daži Eiropas parlamenta deputāti ir uh, iekļauti diskusijās, bet citi savukārt nē. Un tie deputāti no ne Eiropas, da, Eirozonas valstīm vairāk dos savu pienesumu neveiksmēm nekā risinājumu meklēšanai. Uh, Tās dalībvalstis, kas nākotnē pieņems eiro, ir ieinteresētas ekonomikas instrumentu uzlabošanā Eiropas Savienībā, tieši tāpat kā Eirozonas valsts. Mums ir nepieciešama lielāka konsekvence un lielāka konverģence. Krīze ir skārus mūs visus. Eiropas parlaments pārstāv visu Eiropas Savienības iedzīvotājus. Un uh, priekš... No... Paldies, priekšētāji pārtrauc runātāji. Jakons Ārī kundze, vienu minūti jūs rīcībā. Arvoisa puhemies, tämä ohjaus... Paldies priekšsēdētājiem. Eiropas pusgads ir ārkārtīgi svarīgs instruments visā šajā ainā un e, galu galā mēs vēlamies stiprināt Eiropas ekonomiku un prognozēt nākotni. Vienīgā negatīvā puse ir tā, ka parlaments ka parlamentam ir pilnībā jāuzticas uh, informācijai internetā. Komisija un padome ir uzsvērusi to, ka viss notiek lielā steigā un pastāv loģistikas problēmas, bet tad, kad mēs iesēžamies vilcienā, tad uh, ļoti būtiski, lai mēs sasniegtu mērķi, galamērķi, ļoti būtiski ir, lai vilciens atrastos uz pareizajām sliedēm. Ātrums nav tik būtisks. Un tad, kad mēs definējam, kas tad ir tas pareizais ceļš, un ja notiek kaut kas jauns, kaut kāds radikāls izmaiņas, tad kā mēs varam izmainīt šo te virzienu, tā lai neturpinātu ceļu pa nepareizo. Paldies, Figueredo kundze, lūdzu, viena minūte un lūdzu neilgāk. Muito obrigada, senhora Presidente. A resposta... Paldies, priekšsēdētāji. Mēs šeit uzklausījām padomus pārstāvi, kurš izteicās par Eiropas pusgads sniegtajām priekšrocībām. Mēs dzirdam, kas, ka notiek nedemokrātisks process, Eiropas komisija iejaucas dalību valstu budžetos. Tas pilnīgi pareizi parāda to, kas likts uz spēles šajā politiskajā gājienā. Tā ir varas centralizācija. Vara tiek ielikta finanšu un uh, politisko aprindu magnātu rokās. Portugālē mēs redzam, ka notiek tieši uzbrukumi strādājošo tiesībām un sociālajām tiesībām. Tiek samazināts algas. Uh, tiek brutāli samazināta iedzīvotāja pirktspēja, tiek atņemti sociālie labumi, pagarinās darba stundas, divi ar pus stundu ilgāk mums jāstrādā katru nedēļu un neko nesaņemot par to. Tas viss novedīs pie tā, ka tiks slēgti tūkstošiem mazo un vidēju uzņēmumu cilvēki būs aizvien neapmierinātīgi. Tas ir skandāls. Paldies, Figuraido kundzei. Švāba kungs, vienu minūti. Dank, Frau... Paldies, priekšsēdētāji komisāra kungs, padoms pārstāvi. Runāt par saturiski, par Eiropas 2020 stratēģijas īstenošanu, par to mēs varam diskutēt citur, taču šeit runa ir par formāli tehnisko organizāciju. Dominika kungs, jums šodien nav viegls darbs, taču jūs pareizi un atklāti teicāt, ka tie nav instrumenti, kas saistīti ar Eiropas pusgadu, lai atrisinātu krīzi. Nu, tam es piekrītu, taču es domāju, ka mums kopīgi ir jāspēj mēģināt atrast risinājumu šim krīzē. Tādēļ mans jautājums būtu, vai jūs uzskatāt, ka makroekonomiskais dialogs tiešām ir kaut kas tāds, kas pastāv reāli starp dalību valstīm? Es to apšaubu, jo valdības uh, īsteno programmas, lai viņas atkal tiktu uh, ievēlēts un to nevar nekādi apstrīdēt, taču nenotiek makroekonomisks dialogs starp valdībām un valdībām, tas vēl jāiemācās. Otkārt, vai jūs atbalstat to, ka mums ir lielāks Eiropas budžets, lai varētu izlīdzināt šos makroekonomiskos deficītus dalībvalstu līmenī, un treškārt, vai jūs atbalstītu vai, daudz vairāk regulu, mazāk eh, regulējumu? Paldies! Tabāģī kungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Šodienas diskusija apzīmē tiešām tās lietas, kas šodien notiek, un uh, šeit parādās arī simptomātiskās slimības, kas pastāv dalību valstīs. Tāpat kā kolēģi Gala, Gals, es arī uzskatu, ka Eiropas pusgads ir būtisks ekonomiskais instruments, kas aicina dalībvalstīm uzņemties atbildību, taču Eiropas komisijai nav ticamas informācijas par šo Eiropas pusgadu. Patiesībā tas būtu komisijas uzdevums nodrošināt mums skaidrību šajā punktā, lai arī dalībvalstis varētu tikt attiecīgi uzraudzītas. pilnībā piekrītu arī sākumā teiktajam, ka mums patiesībā nav nekādu garantiju, un mēs nezinām, vai šis Eiropas pusgads būs atbilde uz visiem mūsu jautājumiem. Tādēļ komisijai vajadzētu tiešām plašā veidā iesniegt kaut ko tādu, lai Eiropas parlaments būtu attiecīgi informēts. Paldies! Paldies, Maties kundze! Muito obrigada, senhora Presidente. O... Paldies, priekšsēdētāji! Mēs uzklausījām padomas paziņojumu, kurā padomas pārstāvs teica, ka tehniski iemesli dēļ mums jāziedo demokrātija ieviešot Eiropas pusgadu. Es domāju, ka tas ir politisks jautājums. Man rodas jautājums, vai ir iespējams ieviest politisku iniciatīvu nedemokrātiskā veidā, neiesaistot dalībvalstu parlamentus un Eiropas parlamentu. Šiem parlamentiem ir jāļauj izteikties par budžeta jautājumiem. Tā nav tikai tehniska lieta, kā jūs to mēģināt tēlot. Ja tā būtu tehniska, tad tas būtu tikai nenozīmīgs ko koeficients. Ja mēs skatāmies, ka Francija, Itālija, Spānija ir valstis, kuras gaida rindā pret valstīm izturas pilnīgi atšķirīgi. Vācija, piemēram, var izteikties par situāciju Portugāles ekonomikā. Portugāla turpretim nevar izteikties par situāciju Vācijā. Komisāra kungs, lūdzu, pievērsiet uzmanību šim jautājumam. De demokrātiskās leģitimitātes jautājums netiks atrisināts vienkārši pasakot cilvēkiem, ka viņiem jālasa e, internetā visi informācija. Tā ir demokrātiskā izstumšana. Eh, paldies, saka priekšsēdētāji. Mēģināšu līdz, mēģināju līdzsvarot laiku, runāšanas laiku pa grupām, bet tagad došu vārdu komisāram Dalī, lūdzu. Monsieur Dalī. Voilà, je vous donne la parole en réponse à... Dalī, kungs, jūs varat atbildēt uz šiem daudziem komentāriem. Merci. Paldies. Well, like their... Es gribētu pateikties visiem par uh, uzstāšanos šajās debatēs. Visbūtiskākās izmaiņas, kuras ieviesa ar Eiropas pusgadu, ir fakts, ka šobrīd Eiropas līmeņa koordinācija attiecībā uz fiskālajām un uh, ekonomikas politikām tiek, pie, tiek īstenota pirms uh, tiek šie dalībvalsts lēmumi pieņemti. Līdz pat šim laikam budžeti Eiropas Savienības līmenī tika izvērtēti tikai pēc tam, kad valstīs lēmums tika pieņemts, un tās ir milzīgas pārmaiņas. Daudz deputāti šodien jau pieminēja, ka te tik tiešām ir runa par eh, demokrātisko atbildību, kas gulst uz Eiropas Savienības institūciju plāciem. Un eh, līdz ar to ir nepieciešama lielāka Eiropas Savienības institūcija iesaista dalību valstu debatēs, un mums ir jārod veids, kā to panākt. Komisija līdz šim ir drīzāk izvairījusies no dalību valstu politiku izvērtēšanas, Un līdz ar to seši normatīvie akti būs eh, tāds ļoti labs instruments, lai palīdzētu izvairīties no fiskālajām un makroekonomikas nelīdzsvarotībām, kas noved mūs pie pašreizējās krīzes, bet jums ir taisnība. Eiropas pusgads nav instruments krīzes pārvaldībai tas dos rezultātus stabilitātes nodrošināšanā un izaugsmas veicināšanā dažu gadu laikā, un līdz ar to tas, kas tika prezentēts uh, pirms divām nedēļām, proti stabilitātes un izaugsmas pakts, tad uh, tas uh, viss tiks apspriests um, Eiropadomē un samitā rītdien. Es piekrītu, ka mums ir jāpalīdz Grieķijai, ja jāīsteno izmaiņas banku sektorā, un ilgtermiņā mums ir jāvienojas par pasākumiem izaugsmēji un jāstiprina uh, ekonomiskā pārvaldība. Ar Eiropas pusgadu mēs jau esam panākuši labu progresu tieši attiecībā uz šo pēdējo elementu, ko pieminēja, veidojot tādu patiesu ekonomikas savienību. Visbeidzot, es gribētu paust pārliecību, ka Eiropas pusgada ieviešana ir ļoti būtisks solis uz priekšu. Uh, Šis parlaments jau ir devis ļoti būtisku pienesumu tam, lai Eiropas pusgads būtu efektīvāks, arī attiecībā uz tā leģitimitāti. Nāk arī nākotnē Eiropas parlamentam un dalībvalstu parlamentiem būs ļoti būtiska loma, lai turpinātu nodrošināt mūsu kopējās politikas koordinācijas pasākumus un šobrīd mēs vēlamies, lai praksē tas viss tiktu īstenots. Paldies Dalīkungam un tagad padomas vārdā Dominika kungs. Paldies priekšsēdētājiem. Es gribētu pateikties visiem godātajiem deputātiem, kas izteica savu viedokli par Eiropas pusgadu. Vienojošais elements šajās debatēs bija procesa demokrātiskais eh, aspekts un kam būtu jāpieņem lēmumu šajā procesā. Man bieži ir tas gods piedalīties dažādās sanāksmēs dalību valstu parlamentos un tāpat arī manā parlamentā Polijā. Un tur es dzirdu to pašu, bet no nedaudz cita aspekta. Uh, Dalību valstu parlamenti nemitīgi ierosina, ka viņiem būtu jāsaka šis galavārds attiecībā uz to, ka notikuma atrasinā, risināsies viņu valstīm, kas ir labi viņu pilsoņiem. Eiropas pusgads ir izstrādāts tieši ar šo mērķi. Eiropas parlaments, Eiropas komisija un padomi ir iesaistīt viši, visā šajā te lēmuma pieņemšanas procesā. Eiropas parlaments zina dalību valstu un ekonomistu viedokļus, zina, kādas ir Eiropas Savienības prioritātes un apzinās, kādas ir dalību valstu valdību nostājas šajā jautājumā. Izmantojot savu autonomiju, Eiropas parlaments var izlemt, cik lielā uh, Es atvainojos, nacionālajie parlamenti var izlemt, cik lielā mērā tas tiks īstenots, jo tieši nacionālais parlaments pieņem valsts budžetu, un budžets ir galvenais instruments ekonomikas politikā. Līdz ar to man ir grūti pieņemt apgalvojumus, ka šajā procesā nav demokrātijas. Tādēļ, ka institūcija, kas šajā procesā ir visietekmīgākā, ir tiešā veidā iesaistīta šajā procesā. Ir grūti pateikt, vai Eiropas pusgads kā tāds nesīs lielu veiksmi vai nedaudz mazāku veiksmi, jo šis process vēl nav beidzies. Mēs nezinām, kā dalību valstu parlamenti transponēs vai ieviesīs Eiropas Savienības rekomendācijas savos uh, budžetos, runājot tieši par makroekonomikas politiku. Eiropas pusgads tika izveidots ar mērķi iesaistīt dalību valstu parlaments un parādīt dalību valstu parlamentiem un um, citām lēmē institūcijām, ka tās var strādāt savu valstu labā. Mēs vēlamies samazināt makroekonomisko nelīdzsvarotību starp dalību valstīm. Un, kā komisāra kungs jau sācīja, kontrola bija sekundāras dabas, tad, kad kontrola tika īstenot tikai pēc tam, kad budžeti jau bija pieņemti, tad savukārt izskanēja runas, ka šis virziens nav pareizs, un līdz ar to rezultāts nebūs labs attiecībā uz ekonomiku. Un tagad šis process ir mainījies, un galavārds pieder visdemokrātiskākajai institūcijai, proti dalību valstu parlamentam, kas vislabāk zina, kas būtu darāms. Tādēļ, manuprāt, Eiropas pusgada struktūra ir pareiza un ir ļoti grūti saskatīt, ka te būtu kaut kas nedemokrātisks. Nu, kā tas tiks īstenos, to redzēsim. Paldies, līdz ar to šīs darba kārtības punkts ir izskatīts pāriem pie nākamā. Rivelīnī kunga ziņojums 2009. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana. Padoms budžets. Došu vārdu Rivelīnī kungam, kas runās četras.